un tagad bojā gājušo skaits ir sasniegts jau gandrīz 4000. 6,5 tūkstoši cilvēku ir ievainoti. Mēs visi esam redzējuši šos briesmīgos kadrus. Valstī valda haos, valstī ir uh, sabrukušas mājas, uh, ceļi ir arī iebrukuši un uh, transports gandrīz nav iespējams, infrastruktūra ir izpostīta, slimnīcas ir pārpildītas, nav elektrības, ir problēmas ar dzeramo ūdeni un pārtiku. Tā ir briesmīgākā zemestrīce pēdējo tūkstošu gadu laikā simtiem tūkstošu bērnu ir nepieciešama steidzama humanānā palīdzība. Es domāju, ka mums parlamentā vajadzētu uzteikt uh, palīdzības pasākums, kas tiek sniegti Nepālai un jālūdz dalību valstīm un visām startautiskajām organizācijām pēc iespējas ātrāk uh, piešķirt palīdzību cilvēkiem, ko skāruši šī traģēdija. Savās domās mēs esam ar upuriem un paužam ar uh, viņiem solidaritāti. Dāmas un kungi, pirms nedēļas Atkal uh, mēs piedzīvojām briesmīgu kuģa uh, katastrofu vidusjūrā. Aplēses uh, liecina, ka ir noslīkuši apmēram no cilvēkiem. Cilvēki, kas bēga no vajāšanas kariem, nabadzības, bada, viņi gribēja meklēt patvērumu Eiropā. Es zinu, ka daudzi jūtas tāpat kā es, un es jūs lūkšu atkal ievērot uh, klusuma brīdi, lai godinātu šo bojāgājušo piemiņu. Un mums ir radies tāds iespējas, ka atkal un atkal no jauna mēs domājam par šiem upuriem, bet politikā īstenībā netiek pieņemti attiecīgie lēmumi, lai varētu izvairīties no šādām katastrofām. Trešdien plenāra sēdē būs debatas, kas veltīts šim jautājumam, un iepriekšējā plenāra sēdē Es jau par to izteicos un esmu vienkārši eh, ļoti aizkustinās, tas ir ļoti emocionāls brīdis, un es ceru, ka man nākamajā plenāra sēdē nevajadzēs atkal uh, šeit ieviest vienu klusumu brīdi, un ļoti daudzi man arī uh, rakstīja vēstules, uh, es redzu, ka vienaldzīgo nav, situācija ir ļoti smaga, un ņemot vērā to, ka klusuma brīdis vienmēr ir kas īpašs. Mēs nedrīkstām zaudēt savu cieņu pret nevainīgiem upuriem, ņemot vērā niknumu pret eh, vājo politiku, un tādēļ es jūs lūgtu piecelties kājās, lai godinātu gan Nepālas, gan arī vidusjūrā zaudējušo cilvēku dzīvības. Vielen Dank. Paldies. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Dārgie kolēģi, dārgās kolēģis. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību kādam jautājumam, par kuru ar mani runāja daudzi kolēģi, un tas ir jautājums, kas arī ir ļoti.